tieši uzņēmē darbībai. Vispirms eh, vārds Materas kundzē. Paldies priekšsēdētājiem. Mēs eh, esam pabeiguši darbu, kas eh, mums nedarbina ilgāku laiku, runa ir par sieviešu uzņēmē darbību. Eiropā, kas ar lielām grūtībām ir tikus ārā no ļoti smagas ekonomikas krīzes. Vēlētos pateikties ēnu referentiem. Esmu izvēlēsies stratēģiju koncentrēties uz visu viedokļu integrāciju. Esam šeit ņēmuši vērā dažādas viedokļus. Mums pat nebija noslēgumā vajadzīgs ēnu referentu sanāksme. Mēs ļoti atbalstīja sieviešu tiesību komiteja un es domāju, ka mēs varam izvirzīt sievietes kā ekonomiskās atvesļošanās eh, varonas. Kādēļ vēl pastāv šķēršļi sievietēm kā uzņēmējām? Ir 30% augšējā robeža, kuru neizdodas pārsniegt. Mēs to 21. gadsimtā nevaram pieņemt tās cīņas, ko esam līdz šim izcīnējuši, tomēr nav devušas līdztiesību visās jomās. Tādēļ mums ir nepieciešams šis ziņojums. Ir ekonomiski, psiholoģiski iemesli šai diskriminācijai ļoti daudz ir tādi novecojušies priekšstati, kas eh, piešķir sievietēm tādu otrā plāna lomu pakārtotu lomu. Sievietes bieži vien tiek uh, saistītas ar ģimeni, ar vecāku ļaužu kopšanu. Tā nav, kā šodien var uh, veiksmīgi darboties tikai vienā jomā, tikai ģimenē vai ekonomikā. Arī ekonomiski veiksmīgas sievietes bieži vien ir diskriminācijas upuri, jo viņas nevar saņemt kredītus. Es domāju, ka šodien arī jaunatnē vajadzētu parādīt, ka ir vērts riskēt un kā uzņēmējiem kļūt neatkarīgiem. Ziņojumā ir pieci galvenie punkti. Būtiskais temats ir līdzsvars starp ģimenes dzīvi un darba dzīvi. Vēl ar vienu sievietēm ir jācīnās ar šo jautājumu, ja tās dibina uzņēmumu. Ceru, ka mums izdosies radīt patiesu iespēju, reālu iespēju, lai Eiropas līdzekļi varētu tikt izmantoti bērnu audzināšanai, veco ļaužu kopšanai. Ir svarīgi, lai būtu arī iespējams strādāt tīklos, ir jārada Eiropas platforma sieviešu uzņēmē darbībai. Trešajā nodaļā ir runa par piekļuvu kredītiem. Esmu pārliecināta, ka mēs eh, direktīvu par eh, vienādām pozīcijām piekļuvēju kredītiem ir jābūt tā, ka šajā ziņā būtu līdztiesība, lai nebūtu tā, ka tikai vīriešu uzņēmē darbību saņem atbalstu. Uzņēmē uh, darbības modelim ir jābūt eh, saprotamām meitenēm, un eh, viņām ir jāapzinās, ka varētu būt arī ļoti interesanti šajā jomā veidot savu karjeru. Sievietes nevar strādāt tikai sociālajās jomās. Viņas vēlas strādāt arī jaunajās tehnoloģijās, zaļajā ekonomikā. Vēlētos rīt aicināt visus kolēģis balsot par šo ziņojumu, par iekļaujošāku Eiropu un vēlētos noslēgt ar Arianas Falači vārdiem, tā ir itāļu rakstniece, kas man ļoti patīk. Ir ļoti fascinējoši būt sievietē. Tas ir piedzīvojums, kas prasa drosmi, tas ir izaicinājums, kad nekad nav garlaicīgs. Es domāju, ka es arī nekad negarlaikošos. La palabra, la Paldies, Materas kundze. Tagad vārds. Tāpas kundze. Paldies. Es vēlos vispirms apsveikt Materas kundzi par eh, šo brīnišķīgo ziņojumu. Es domāju, ka patiešām tas ir ārkārtīgi būtisks jautājums. Arī man ir svarīgi, lai sievietes saņem piekļuvi darba vietām, tas nav svarīgi ne tikai mūsu izaugsmē, bet arī sieviešu attīstībai. Motivācija un sieviešu atbalsts ja viņas vēlas strādāt par uzņēmējām un uzsākt karjeru, arī ir svarīgi, bet tomēr pastāv arī daudz šēršļi. Tas tiek teikts arī ziņojumā. Viens no šiem jautājumiem ir, piemēram, jautājums par piekļuvi finansējumam. Sadarbība tīklos arī ir ļoti laba ideja, to patiešām vajadzētu izmantot par sociālo uzņēmē darbību. Tā ir ļoti laba ideja, bet es nedomāju, ka tā būtu vienīgā forma, kādā sievietes varētu kļūt par uzņēmējām. Pastāv vairākas alternatīvas iespējas. Un um, es atbalstīšu rīt šo dokumentu, un ne tikai tādēļ, ka referents kundze lūdzu to darīt. Mulțumesc, domnule președinte. Abordarea Jā, Tančas kundze, paldies priekšādātāji. Problēma ar iespēju vienlīdzību rada lielu izaicinājumu. Īstenošana prasa veikt noteikts pasākumus dalību valstīs, ir nepieciešama rīcība dažādos līmeņos, ir nepieciešama palīdzība sievietēm, kas vēlas dibināt uzņēmumus, Sievietēm ir nepieciešama palīdzība, piekļuve finanšu līdzakļiem un citi atbalsta pasākumi, kā piemēram birokrātijas samazināšana vai citu šķēršu novēršana, kas pagaidām vēl pastāv. Tādēļ dalībvalstīm sistemātiski ir eh, jāpārbauda visi pasākumi, kā veicināt uzņēmējdarbību. Runa ir par izglītības pasākumiem, runa ir par izglītības iespējām sievietēm uzņēmē darbībā. Sievietēm šajās jomās ir vajadzīgs tās pašas tiesības kā vīriešiem, lai viņas varētu veidot veiksmīgu karjeru. Vēlētos apsveikt referenti par šo ziņojumu. Paldies! Poduzetništvo i poduzetnički mentalitet moramo poticati i kućnim odgojem i kroz... Uzņēmēja darbība un uzņēmējdarbības gars, uzņēmējdarbības gars ir kaut kas tāds, kas ir jāveicina ar izglītību, ar audzināšanu visa vecuma cilvēkiem, abu, vis, abu dzimumu pārstāvjiem. Tikai tādā veidā Eiropas ekonomika var, iz, var augt un saglabāt savu līderu pozīciju pasaulē. Uzņēmē darbība īpaši sieviešu vidū piedāvā ļoti plašu potenciālu. Tomēr es nevaru atbalstīt uh, kaut kādu veidu ieteikumus definēt politiku šai ziņā attiecībā uz darbu un, un privātās dzīves saskaņošanu. Tas nav uz, uzdevums, kas būtu jāveic politiķiem un valstī. Nē, es domāju, ka ģimene tas ir kaut kas tāds ļoti intīms, un sievietēm un vīriešiem lēmumu šai jomā ir jāpieņem pašiem atbilstīgi savai situācijai, atbilstīgi bērnu vēlmēm, un politiķiem šeit nav ko darīt. Paldies, Bilbao kundze tālāk. Priekšādātāji pateicos. Gribu pateikties Matērs kundzē par paveikto darbu un gribētu teikt lūko. Uzņēmē darbība, pašnodarbinātā status, strādāšana savā labā, tie ir tāda ekonomikas sektori, kur nepastāv vienlīdzība sievietēm, te jāsaka, mūždien ir daudz vairāk grūtību, tas saņem arvien mazāk, li, mazākas algas, un tas strādā vairāk šajos sektoros, kur algas principā ir mazāks. Turklāt tam vienmēr ir problēmas ar privātās un ģimenes dzīves savietošanu. Tā rezultātā ārkārtīgi grūti sievietēm atbrīvot savu potenciālu, kas, jāsaka, nereti līdz ar to iet postā. Tāpēc mums ir nepieciešams pieņemt zināmus mērķus, lai labāk diagnosticētu situāciju, ir vajadzīgs labāks politikas, vairāk finansējuma, lai vērstos pret tām redzamākajām problēmām un tām tiktu pāri. Pirmām kārtām mums vajag atcerēties, ka nevienlīdzība parasti ir tāda problēma, kas ar tikai un eh, kas parasti tiek runāts, ka tad tā, šāda nevienlīdzība kaitē tikai sievietēm, bet tā nav taisnība, tas nodara pār mums pilnīgi visiem, un tas jāņem vērā tad, kad pieņemam arī tiesībām. Tas Viergas kungs, priekšādātāji. Neoliberāļu politikas rezultātā Mēs esam konstatējuši, ka nabadzība visvairāk dara pārtieši sievietēm, nevis vīriešiem. Un ja mēs vēlamies pret šo parādību cīnīties, tad mēs nevaram izmantot kārtējo panacēju vienkārši kaut kādus formālus atbalsta pasākumus veicot sievietēm uzņēmējām. Nē, mums tādā gadījumā mēs jau nevēršamies pret slimību, pa, slimību, bet tikai pret tās simptomiem. Mums ir vajadzīgas kvalificētas darba vietas, labi apmaksātas darba vietas. Nedrīkstam veicināt kaut kādas nestabilu darba vietu radīšanas, kas novedīs tikai pie tālākas nevienlīdzības. Tā mēs apdraudēsim sievietes uzņēmējas. Un, ja vēlamies rīkoties un vērties pret nevienlīdzību, tad mums ir jānodrošina darba vietu stabilitāte, tādu darba vietu veidošana, kur nav dzimumu diskriminācijas, augstas kvalitātes darba vietas izglītībā, veselības aprūpas sektorā, bet jāsaka, Eiropas politika šobrīd ar to gan nedodarbojas, bet tas ir tas, ko vēlas visi strādājošie šobrīd. Paldies, saka priekšādātājs, gribēju vienkārši jūs informēt, ka ir uzstājušies gandrīz divi tik daudz runātāji kā parasti, parasti mēs tikai 5 minūtes paredzam brīvā mikrofona procedūrai. Tagad tas ir eh, bijis šis laiks krietni garāks. Pārliecinājāmies, ka katrai vēl grupai ir bijis viens pārstāvs, kas izsakās šais debatēs. Bet jāsaka, tālāk vairs nevar pieņemt, pieņemt eh, runātāju pie, uzstāšanās pieteikumus, jo visi, kas vēlējās faktiski izteikties, ir varējuši izteikties. Tagad došu vārdų komisāru kungam. Lūdzu. Priekšādātāji, paldies. Iesākumā arī es gribētu teikt paldies Materas kundzei par paveikto darbu strādājot pie ziņojuma, kā mēs dzirdējām un kā mēs arī labi zinām, tieši mazie un vidēji uzņēmumi ir tie, kas būs virzītājs spēks darba vietu radīšanā Eiropā, kas ļaus atbrīvot ekonomikas pilnu potenciālu, un šī iemesla vārdā mums nepieciešams ļaut vaļu tam radošajam garam un tam uzņēmēja darbības garam, kas ir visiem, visam darba spēkam, gan sievietēm, gan vīriešiem. Mēs labi zinām, ka uzņēmēja darbība sieviešu vidū nav tik populāra kā vīriešu vidū. 63% sieviešu saka, viņam nekad pat prātā nav vienāds uzsākt savu uzņēmumu, savukārt 52% vīriešu eh, atbild līdzīgi. Nu, tas nozīmē, ka pastāv kaut kādas barjeras. Uh, Eh, piemēram, kaut kādi stereotipi, pašpaļāvības eh, trūkums un arī problēmas ar piekļuvi finansējumam un biznesa uzņēmē darbības tīkliem. Tāpēc šai ziņā ļoti svarīgi lomu spēlējam izglītībai un būtu tikai pareizi, ja dalība valsts uzņēmē darbību kā mācību priekšmetu iekļaut visa veida eh, skolu darba, skolu mācību programmos. Mums ir jāspēj turklāt ne tik vien tā motivācija, kas liek radīt jaunas uzņēmumus, bet arī tas, kādā veidā pēc tam notiek uzņēmumu pārvaldība. Parasti sievietes, piemēram, eh, daudz prātīgāk izvēlas riskus, ko uzņem, uzņems uzņēmums, kā rezultātā nele, nereti arī izgāšanās šādiem uzņēmumiem ir krietni retāk, un tomēr, neskatoties uz to, sievietes nereti sastopas ar problēmām finansējumu nodrošināšanā saviem uzņēmumiem. Viens veids, kā virzīties uz priekšu, būtu veidot īpašas programmas investoriem, kas ļautu viņiem izprat sieviešu uzņēmēju darbību un varbūt varētu izmantot šāda veida tādus modeļus, eh, jeb paraugus, kas tad ļautu pievērsties šādā veidā, vērsties pie sievietēm, ļaut tām saprast, ko tas nozīmē, piemēram, lūk, izmantot sieviešu uzņēmēju tīklu, vēstnieču tīklu, tiktu izveidos, piemēram, mentoru tīkls, jeb padomdevēju tīkls. Mēs vēlamies darīt vēl vairāk. Šogad esam uzsākuši interneta platformu visām sievietēm, kas vēlas uzsākt un vadīt biznesu. Šai platformā tiek piedāvāta apmācība, konsultācija, inovācijas un padomi uzņēmē darbības tīklu izmantošanai. Tas ir tāda kā viena pieturas aģentūra sievietēm uzņēmēm. Tas ļaus tām sazināties ar dažādu veidu organizācijām, pieslēgties pašais esošiem tīkliem un saņemt informāciju par finansējumu. Pateicoties izmēģinājumu projektam, ko sāka parlaments, arī mēs vēlamies palielināt piekļuvu alternatīviem finansējuma avotiem, veidojot e, biznesa eņģeļu sieviešu uzņēmēju tīklu. Tas varētu spēlēt ļoti būtisku lomu piemēram, sociālajā uzņēmē darbībā komisija uzaicinājusi ekspertu grupu strādāt pie šāda veida idejas, iesaistot arī interesētās puses, lai sociālo uzņēmumu darbību uzlabotu Eiropā. Visbeidzot, mēs labi zinām, ka, lai atbalstītu sievienas uzņēmējs, mums nepieciešams radīt tādu vidi, kuras ietvaros tās var e, izmantot savu potenciālu. Un tieši tāpēc strādājam plecu pie pleca ar dalībvalstīm, lai pārliecinātos, ka tādi jautājumi kā bērnu aprūpe e, un vecu, vecāku gadagājumu ļaužu aprūpe tiek nodrošināta. Eiropā ir vajadzīgi visi tās talanti. Var jums apliecināt, ka komisija turpinās darīt visu, kas tās spēkos, lai veicinātu un atbalstu sievietes uzņēmējas. Un šis ziņojums, ko saņēmām no parlamenta, pilnīgi noteikti sniedz mums tādu kā vadošu bākogunu šai ziņā. Paldies! Senjor, Paldies, komisār kungs, pārējiem tālāk pienākumā darba kārtības punkta, tas ir pluras kunga.